asociācijām. Tāpēc arī es personiski ar lielāko prieku sveicu Malāzijas senāta pārstāvjus. Es ļoti ceru, ka jūsu vizīte šeit būs ārkārtīgi veiksmīga. Un tagad, Broka kungs, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisija, mūsu nu, sanāksme bija, bija tiešām interesanta tika runāts atkal par to, ka tie, kuri ir noskaņoti pret Eiropējas, ka viņi atkal visu varēs sagraut, runāts par pamatiesību hartu, mēs nedrīkstam, protams, atcerēties šīs hartas svarīgumu. Man ir daži komentāri par to, kas šodien ir pateikts Zviedrijas prezidentūra. Es tiešām man izturos pozitīvi pret šo prezidentūru, jo viņi gal galā ir pabeigusi referen, uh, ratifikācijas procesu, un vairākas citas valsts, ticēt man, gribējuši to pabeigt, bet jūs to izdarījāt, jo vesel deviņi gadi bija vajadzīgi, lai galu galā pabeigtu šo procesu. Un vēlos arī teikt, ka tagad mums ir iedota iespēja visus šos labus noteikumus ieviest praksē, jo praksē ir nepieciešams arī panākt uh, to, lai visi likumi tagad būtu saskaņā ar šo pamatu līgumu. Nepieciešams pēc iespējas ātrāk, ātrāk lemt par svarīgiem posteņiem. Tātad, jā, ir Jā, ir Eiropadomas vadītājs, tad viņam jābūt absolūti leģitīmam, tieši tāpat kā ir leģitīms komisijas priekšsēdētājs. Baroza kungam vēlos teikt, ka ka augstā līmeņa pārstāvis, kas būs arī uh, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ka viņam ir jābūt tiešām atbildīgam. Viņš nevar vienkārši ienākt uh, kā priekšstāda, viņš nevar ienākt kā augstais līmeņa, augstā līmeņa pārstāvis un pēc tam automātiski kļūt par uh, prezidenta vice, pa, par viceprezidentu. Viņiem ir nepieciešams jānāk, š, viņiem ir jānāk šeit ar uzklausīšanu, tieši tāpat kā jebkuram citam komisāram. Mēs nevēlamies, lai Lisabonas līgums tiktu izmantots kā starpvaldību pasākums. Ir nepieciešams, lai parlamentam būtu skaidra nostāna lūdzu, ņemiet vērā to, kāda šā, šobrīd ir parlamenta pozīcija un ka nedrīkst nekādā gadījumā iznīcināt to, kas ir panākts. Lielas paldies, Broka kungam, saka priekšādātājs. Nākamais Adrians Severins uz pusotru minūti. Dāmas un kungi, Lisabonas līguma spēkā stāšanās patiešām ir vēsturisks notikums. Mums vajadzētu aplaudēt tam par godu, priecāties par to, un mēs varam paši sevi sveikt, un, protams, mēs varam apsveikt ar šo lielisko notikumu arī Zviedrijas prezidentūru, jo tieši viņiem izdevās panākt to, ka šis rezultāts tiešām ir Un tomēr ar Lisabonas līgumu vien nepietiks. Pat ja tas būtu perfekts, perfekts līgums arī pats par sevi nevar atrisināt visas problēmas, ar ko sastopams. Mums vajadzīgi iedvesmas pilni un apņemības pilni cilvēki, kas mūs vada. Lisabonas līguma gadījumā tas ir vēl svarīgāk, jo šis līgums nāk kā rezultāts mūžīgiem kompromisiem. Kompromis bija daudz, diskusijas bija garas, debatas bija plašas, un tāpēc mums pilnīgi nenovēršam ir līgums, kam ir ļoti daudz neviennozīmības. Ļoti daudz trūkumi, kļūdas. Un tāpēc tagad jānāk cilvēkam, kas spētu definēt noteikumus, kas spētu precizēt šos notikumus, kas spētu nu, piedāvāt interpretāciju visā, visiem šī līguma noteikumiem. Un šis nākotnes mandāts likumdevējiem būs ārkārtīgi svarīgs visai Eiropas struktūrai. Ja vēlamies, lai šis šī kopējā struktūra, arhitektūra veidojas atbilstīgi Eiropā, tad mums jāņem vērā visa vēsturiskā pieredze, jāņem vērā kultūras, mantojums un politiskās tradīcijas visām Eiropas nācijām un valstīm. Un tāpēc nepieciešams lai pirmās, pirmie trīs svarīgākie amati Eiropas Savienībā, kas ir Eiropadoms priekšsādātājs, augstais pārstāvs un komisijas priekšsādātājs, ir eh, cilvēki, kas nodarbojas ar delikātiem jautājumiem, kas pārstāv visas delikātākos jautājumus, visus geogrāfiskos reģionus un tā tālāk. Es domāju, ka tas tiks panākts un arī ceru, ka, ja tas izdosies, tad tas nāks par labu šai kopējai Eiropas struktūrai un nāks par labu arī uzticības veidošanai, kas e, ir pilsoņu acīs attiecībā uz Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, paldies Severina kungam! Tālāk došu vārdu Annelī Jatenmēkī kundzei. Vienu minūtu. Liels paldies! Izņēmumu kārtā gribēju pateikties plašsaziņas līdzakļiem šodien. Jo bez brīviem plašsaziņas līdzakļiem un plurāli domājošiem plasažiņas līdzekļiem pilsoņi būtu pilnībā izslēgti no Eiropas Savienības procesiem, bet laimīgā kārtā debats tomēr norisinās. Un tas viss ir pateicoties plašsaziņas līdzekļiem. Tikai tāpēc esam nonākuši līdz šīm debatēm par iespējamiem kandidātiem attiecībā uz Eiropadoms priekšsādātāju un augstā pārstāvi vietu. Šo debašu laikā minēta virkne vārdu Bet mums, manuprāt, ir jātaisno, cik ar, jātaisno tas, cik svarīgi ir demokra, demokra, svarīgas ir demokrātiskas vēlēšanas attiecībā uz šādiem posteņiem. uzklausījām Turcijas parlamenta pārstāvis, kad viņi vaicāja mums, kas tad notiks pēc Lisabons līguma spēkā stāšanās. Viņi vaicāja, kā tad būs, vai būs vēlēšanas, kā tās tiks organizētas, kas, kādi tad ir kandidāti. Un mēs nevarējām viņiem atbildēt. Tas nozīmē, ka vēl daudz kas uzlabojams ir mūsu priekšā. Paldies, paldies, saka priekšādātājs Jatanmekī kundzei. Tālāk došu vārdu uz vienu minūtu Foksa kungam. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Gribēju izteikt komentārus par neformālajām diskusijām, ko, kas, mēs zinām, eh, dominēja iepriekšējās Eiropadomas laikā. Te es atsaucos uz nākamā Eiropadomas priekšsādātāja amata kandidatūras apspriešanu un viņa lomas apspriešanu. Es uzskatu, ka šim priekšsādātājiem jākalpo padomēji Tam jābūt kā priekšsādātājiem un nevis galvenajai izpildvarai padomē. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai šis priekšsādātājs ir gan koleģiāls, gan vienlaicīgi kāds, kam cilvēku uzticas. Paturot šos noteikumus prātā, viss vis neiedomājamākā kandidatūra šai gadījumā būtu Tonijs Blērs. Manuprāt, viss nepiemērotākā. Es piekrītu Mark Merkels kundas paustajām bažām, ka viņai nāksies klausīties uh, šādu, šādas skaistas runas, kas eh, no cilvēka, kas šaudīsies pa to laiku pa pasauli. Tas ir arī uzticības jautājums, un pārāk daudzos gadījumos Blērkungs ir parādījis sevi kā neusticamu un uzticības necienīgu cilvēku, tāpēc priekšādātāja kungs, pa, es gribētu teikt, ka viņš ir nepiemērots šim amatam un mudinu padomu to, viņu tomēr neievēlēt šajā vietā. Paldies, saka priekšādātājs Foksa kungam. Tālāk uz vienu minūtu došu vārdu Bastianam Bēlderam, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji! Ar ļoti lielu interesi lasīju dokumentu, ko saņemam no Zviedrijas prezidentūras par ārējo dienestu. Un esmu joprojām nobažījies tā visa rezultātā. Ar prieku konstatēju, ka viņi ir veltījuši papildus laiku, lai meklētu īsto kandidātu augstā pārstāvja amatam. Jo jāsaka, šāda kalibra cilvēku Eiropā nav daudz. Esmu uztraucies par šiem jaunajiem centieniem, runāju, kad tiek runāts par starpiestāžu līdzsvaru. Kolēģis, domāju, man piekritīs. Tāpat laikā priecājos, ka ārējais dienests paliks ārpus komisijas. Ārlietu politika tomēr ir dalību valstu kompetence. Un tāpēc to labāk risināt ārpus komisijas. To labāk var darīt padome, nevis komisija, neskatoties uz visiem, protams, komisijas labajiem centieniem. Paldies. Paldies, Bildēr kungam, saka priekšsēdētājs tālāk uz vienu minūtu došu vārdu Filipam Klāsam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Visa šī cīkstēšanās starp padomi un komisiju un parlamentu Eiropai neko nedod. Mēs Beļģijā esam dzirdējuši, ka mūsu premjerministrs Varam Pelekungs varētu būt viens no kandidātiem padomas priekšsēdētājiem. Un tad sākās spekulācijas par to, ka viņš ir ļoti labs kompromisu meklētājs un arī sasniedzējs. Ja kāds, kurš var pārvaldīt tik mākslīgi veidot valsti kā Beļģija, viņš noteikti varēs pārvaldīt arī Eiropu. Un tomēr neviens Eiropā nav ieinteresēts kļūt par savu veidu Beļģiju tikai daudz lielākā izmērā. Mūsu premjerministrs tiešām ir beļģis, bet viņš var pārvaldīt Beļģijas valdību, bet viņš patiesībā ir tikai statusa uzturētājs un Beļģijas kopā turētājs. Mums nav nepieciešams eh, bezmugurkaula cilvēks, kurš būtu padomas priekšsēdz, kurš dancotu pēc komisijas stabulas. Mums ir jāatcerās, ka šis cilvēks pārstāvēs iedzīvotājs. Paldies, turpina priekšsēdz Klāskungam, un tagad nākamais runātājs Otmars Karas. Dāmas un kungi, pirms 20 gadiem mēs varējām galu galā pabeigt Eiropas, Eiropas dalīšanu diktatūrā un brīvībā. Tagad tiešām mums ir kopīgs projekts, politisks projekts, un Eiropas Savienība tā ir iespēja atkal apvienot mūsu kontinentu. Tas kā jebkurš cits projekts, kas mēģina izveidot miera, drošības un stabilitātes teritoriju Eiropā, un mums ir jācenšas paplašināt šo teritoriju. Mēs esam atbildīgi par to, lai vērtību un tiesiskuma kopiena tiktu stiprinātā. Tagad, šajā īpašajā dienā, mums ir nepieciešams darīt visu, lai jau panāktais ļautu mums arī turpināt darbu, ne tikai nojaukt barjeras vai sienas starp uh, šī kontinenta iedzīvotājiem, bet arī darīt citus lielus darbus. Es vēlos teikt, ka šis līgums ir vislielākais demokrātijas sasniegums um, pēc tā, kas notika pirms 30 gadiem, kad bija pirmās uh, tiešās demokrātiskās vēlēšanas Eiropas parlamentā. Tagad mums ir izdevība izmantot fantastisku iespēju. Mums ir nepieciešama politiskā griba, lai panāktu to, ko mēs varam panākt. Un tagad es vēlos teikt, ja mums būs šī politiskā griba, tad mums nāksies arī atvadīties meklēt šo vismazāko kopsaucēju. Mums ir jādomā par kopienas interesēm. Krīzes situācijā mums ir izredzes kaut ko panākt tikai tad, kad, kad bezdarba līmenis dramatiski samazināsies un tiešām varēsim redzēt, ka attīstība ir notikusi. Nobeigumā vēlos teikt, ka eiropeiska domāšana nozīmē meklēt maksimālo kopsaucēju. Un pēdējo laiku personālī debates manī rāda nopietnas šaubas par to, ka mēs šobrīd meklējam nevis optimālo eiropeisko risinājumu, bet vienkārši visprastāko risinājumu, ko var viegli pieņemt dalību valsts un politiskās partijas, un tas nav pareizi. Paldies! Grāci, Paldies, turpina priekšsēžkungs, un tagad dodu vārdu nākamajam runātājam Lopesam Agilaram. Lūdzu, Paldies! Turpin Lapesagajārs kungs. Es eh, vēlētos izteikt divus atšķirīgus komentārus kas būs saistīti ar svarīgiem jautājumiem, kurus šeit pieminēja jau citi kolēģi, un vēlētos paskatīties no brīvības, drošības un taisnīguma telps, telps viedokļa. Vispirms vēlēs pateikt, ka esmu priecīgs par to, ka Imigrācijas jautājums pēdējā Eiropadomas sēdē ir bijis viens no galvenajiem, un uzskatu, ka mums nākotnē ir jābūt uh, kopienas politikai, kopienas līmeņa politikai, un, un nu, ceru, ka Spānijas prezidentūras laikā mēs ar nākamais runājot par solidaritāti. Migrācijas plūsmai ir jābūt solidāri sadalītai uz visām dalību valstīm, un tomēr nav saistoša atsauca un nav iestrādāt finanšu aspekti, runājot par migrantu plūsmas sadalījumu. Runājot par brīvības, drošības e, un tiesiskumu telpu, tad Eiropas parlamentam šeit būtu sakāms savs vārds. Uzskat, ka šī joma ir ārkārtīgi svarīga, jo Eiropas iedzīvotāji būs atkarīgi no padomes e, lēmuma. Uh, no padomas lēmumu, ko tā pieņems decembrī. Un ja mēs šo jomu vēlamies izveidot par pārobežu politiku, kurā būtu iekļauta gan Stokholmas programma, gan arī cita mērķa, tad ir ārkārtīgi svarīgi mums pieņemt lēmumu jau šobrīd. Paldies, turpina prieksēdes. Un tagad. Es eh, vēlētos pateikties Lopes kungam, ka tas pieturējās pie vienas minūtes runāšanas laika. Un tagad Dafkungs vienu minūtu lūdzu. Nav, mm, ir dīvaini skaņa mikrofona. Prieksēdētāja kungs, protams, ir ļoti pateikam, ka mēs beidzot varam aizvērt pēdējo lapu pa stāstā par Lisabonas līgumu parakstīšanu. Un tomēr ir jārunā par tik ārkārtīgi e, vājo Britu pārstāvniecību, jo Lielbritānija neparakstīja cilvēku tiesību hārtu. Runājot par šo protokolu, tātad tas ir sava veida izņēmuma mehānisms, ko piemēroja Lielbritānijai. Un es vēlētos dzirdēt, vai tiešām tā ir Lielbritānijas nostāja un vai tiešām šī harta būs saistoša. Vai tā būs saistoša Čehiem un viņu prezidentam, kurš šobrīd ir parakstījis Lisabonas līgumu. Protokola importēšana ir savā eh, ziņā pārņemt tiesu praksi, kuras faktiski ir šīs hartas izpilde varas uzraudzītājs. Un eh, Tādējādi dalību valstu apņemšanās e, varētu būt tikai teorētiska, visiem vēlama, un tomēr ceru, ka šī stāsta beigās tā tomēr netiks ņemt vēl, vērā. Paldies! Paldies! Turpina prieksēžu kungs. Tagad viena minūte Pietrovska kungs lūdzu. Prieksēdētāja kungs, dāmas un kungi. Neskatoties uz visu deklarēto par to, ka Eiropas Savienība labāk strādās pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, ir izrādījies, ka tā ir sava veida Pandoras lāde, jo ir viedokļu dažādība Eiropas vadītāju vidū, un šobrīd neviens nezin, kādi būs Eiropa padomas priekšsēžu pilnvaru saraksts. Un eh, priekšsēža rīcība eh, noteikti noteiks arī iepriekšējie, iepriekšējie padomas mandāti. Tas pats attiecās arī uz Eiropas Savienības ārlietu ministra posteni. Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāja vēlas dzirdēt atbildu uz jautājumu, vai mēs veidojam federālu Eiropas Savienību, upurējot nacionālās suverenitātes iespējas. Un ko jaunais Eiropas Savienības priekšsēdis varēs sniegt, lai uzlabotu Eiropas demokrātiju? Paldies, un tagad Mario Mauro divas minūtes. Paldies! Priekšsēžkungs, un vēlētos pateikties arī Zviedrijas prezidentūrai par ļoti skaidrajiem rezultātiem un skaidriem mērķiem. Vienlaicīgi vēlētos griezties pie Zviedrijas prezidentūras un pasniegt viņiem dāvānu. Šis ir A4 papīru kopums, ko jūs varat izmantot turpmākajās dienās, lai tiktu galā ar tām grūtībām, kuras šobrīd izskatās ir Eiropas eh, padomas priekšsēža un ārlietu ministra posteņa izvirzīšanā. Es uzskatu, ka valdībām vajadzētu uz šīm papīra lapām uzrakstīt nevis vārdus, kurus mēs esam redzējuši gan avīžu lapās, gan dzirdējuši no televizora ekrāniem, bet gan palūgt ārlietu ministriem vienoties par to, kādai ir jābūt Eiropas Savienības ārlietu politikai. Varbūt, ka viņi varēs paskaidrot, ka Eiropas ārlietu politikai vajadzētu būt kopējai, vairāk solidaritātai, un tas nemaz nav tik viegli. Katrā ziņā tas nav vieglāk kā uzrakstīt vārdu. Mums ir nepieciešama caurskatāmība, izpratni par to, kādai Eiropas Savienības ārlietu politikai ir jābūt un kā to veidot. Uzskatu, ka būs būtiski zināt mērķus un uh, kritērijus un tikai tad izvirzīt cilvēku, kurš spētu tos iedzīvināt dzīvē, kurš spētu Eiropu pārstāvēt starptautiskā arēnā. Šā iemesla dēļ mums ir nepieciešams pārskatīt un vēlreiz atcerēties Eiropas Savienības tēvu idejas. Un Eiropas Savienība nav monolīts bloks, tas ir uh, daudzu cilvēku kopīga darba rezultāts, kas daudzas reizes ir ticis pārskatīts, un mums ir jābalstās uz tām vērtībām, uz kurām Eiropa tika izveidota. Un tad varam runāt par pievienotajām vērtībām. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdz Marokungam. Nākamais runātājs pusotra minūte - Davids Sasolī Lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, arī es vēlētos pateikties Zviedrijas prezidentūrai par viņu paveikto. Prezidentūrai ir izdevies eh, konkretizēt tos uzdevumus, kuri bija svarīgi, lai beidzot ratificētu Lisabonas līgumu. Šis līgums mums visiem ir svarīgs, jo tas ļauj stiprināt Eiropu un, piemēram, palielina arī Eiropas parlamenta pilnvaras un eh, būs konkrēti cilvēki, kuri varēs pārstāvēt Eiropu politiskā līmenī, starptautiskā arēnā. Tāpēc es ceru, ka padome ļoti saprātīgi izskatīs to kandidātu sarakstu, kas viņiem tiks iesniegts, un tas tiks izskatīts nākošajā ārkārtas Eiropadomas sēdē. Un ceru, ka tad uh, tiešām vislabākie kandidāti saņems padomas atbalstu. Ko tad mums vajag? Mums ir nepieciešams padomas prezidents, kurš garantētu kohēziju un eh, ilgtspējību. Mums ir nepieciešams augstais pārstāvis, kurš spēs daudzveidīgā pasaulē izmantot savu pieredzi un zināšanas, uh, lai sniegtu Eiropai visu to, ko tā ir pelnījusi, vienlaicīgi garantējot sadarbību starp eh, kopienas un starpvaldību sadarbību. Un mums ir nepieciešama komisija, kas būtu vienota. Mums ir nepieciešams līdzsvars politisko, geogrāfisko un dzimumu ziņā. Īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka mēs šobrīd dzīvojam un piedzīvojam 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas, mūras, kas sadalīja Eiropu. Tas mums sniedz gan jaunas cerības par vienotāku Eiropu, kura īstenos eh, cilvēku vēlmes. Paldies, un tagad vienu minūti Louis Michel Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Es pirms vēlos pateikties Zviedrijas prezidentūrai par milzīgu darbu, ko tā paveikušas un turpina paveikt. Vēlos arī izmantot izdevību, lai runātu ar Barozo kungu. Ar valstrēm skundu starpniecību. Es domāju, ka viņi varēs pastāstīt manas komentārus Barozo kungam. Ir tīpaši jau tad, kad viņa runās arī par savu jomu. Mēs visi vēlamies, lai komisija un padomu darbotos maksimāli efektīvi. Mēs vēlamies, lai kopienas metode tiktu izmantota maksimāli efektīvi. Un visos gadījumos mēs visi to vēlamies, un es domāju, ka Barozo kungs arī neiebilst. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams skaidri noteikti kompetences. Un ja šīs kompetences tiek saliktas atsevišķi, pa atsevišķiem pīlāriem, tad mēs varam piešķirt katram priekšstādātāja vietniekam vienas politikas jomas atbildību, un tad, lai nu viņš tiešām būtu atbildīgs par to visu. Manuprāt, šāda kompetenci sadala būtu ļoti pareiza lieta. Tā kā mēs skatāmies uz komisiju pirms pieciem gadiem, tad mēs varam skatīties uz to, kā šobrīd ir veidot komisiju, tad varam secināt, ka kopienas metode īstenībā apdraud lēmumu pieņemšanas procesu. Jūs noteikti varat teikt Barozo kungam, ka es to esmu teicis. Manuprāt, ir absolūti nepieciešams reorganizēt struktūru, kas daudzos gadījumos bija oportunistiska un izmantoja visas izdevības, lai panāktu savējo. Manuprāt, tagad ir nepieciešams veidot jaunu struktūru jaunai komisijai. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad Barņiekungs. Paldies! Vēlos pateikties Zviedrijas prezidentūrai par paveikto darbu. Paldies par, jū, par to, ka jūs tik cītīgi strādājat pie Lisabonas līguma ratifikācijas. Tagad mums ir rezultāts. Lisabonas līgums parakstīts. Tas nav nekāds projekts. Īstenībā tas ir tā, tā kā tā instrumenta kasta. Mēs varam šo kastu tagad izmantot un katru instrumentu pielāgot Eiropas mērķiem. Gan komisija, gan padomu, gan parlaments. Mēs varam izmantot šo instrumentu kasti lai panāktu maksimālo efektu, lai izstrādātu nākotnes politiku, lai izdarītu visu, lai risinātu mūsu iedzīvotāju vajadzības un bāžas. Tagad mēs runājam par uzticību Eiropas Savienībai, kā arī par uh, mūsu suverenitāti, tieši tā kā teica Havilkungs šodien. Krīze pastāv, tā ir realitāte, Un mēs nevaram vienkārši teikt, ka krīze ir beigusies un līdz ar to tā arī beigsies. Tā tas nebūs. Mums tagad ir jārunā par ar amerikāņiem, par caurskatāmību, ir jādomā par globālās ekonomikas regulāciju, un mums, Eiropiešiem, ir iespēja tagad mācīties. Mums ir jārūpējas priekšējo tirgu, ir nepieciešama konsultācija. Un es varu arī piekrist Marija Māro filozofijai, kurš teica, ka ir nepieciešams arī komisija rīkoties par šo jautājumu. Vēlos atbalstīt arī komisāru, kas darbojas šajā jomā. Mums ir nepieciešama zaļā revolūcija, Kyoto nostāja ir spēkā. Un mums ir nepieciešams panākt to, lai valsts reģioni, mūsu lielie partneri, saprast šo principu, ka ir jāņem un jādod visiem tajā brīdī, kad tiks pieņemta lēmuma par pasaules nākotni, mums ir jābūt klāt. Tad, kad mēs 20, esam 27, 27 valstis, tad nav nemaz tik viegli nodrošināt pienācīgu pārstāvību, bet mēs nedrīkstam vienkārši uzzināt par citu pieņemto lēmumu. Mums ir jābūt lēmumu procesā iekšienē. Un ir ārkārtīgi svarīgi šeit izstrādāt kopīgo stratēģiju. Priekšsēdētājs kundze padomas priekšsēdētāja un sanāksmes vadītājs, es domāju, ka tiešām ir nepieciešams panākt efektu un, un lēmumu maksimāli ātri. Un tagad lūdzu Gonča kungs pusotra minūte. Konze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs e, nerunājam šeit par Lisabonas līgumu, bet gan par padomas lēmumiem nodarbinātības un ekonomikas jomā. Uh, Es vēlētos pateikt, ka es ar ļoti lielu prieku konstēju, ka mums vajadzētu stabilizēt un ekonomikas stabilizācijas sekas jau ir redzamas. Es uzskatu, ka dokuments Lisabons līgums ir ārkārtīgi svarīgs un tomēr iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka viņiem arī ir jāieņem, jānes savs ieguldījums. Katrā ziņā šobrīd uzņēmumiem ir grūtības aizņemties naudu un uzņēmumi arvien vairāk nonāk atkarībā no bankām. Taču neaizmirsīsim, ka Eiropā ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme. Un brīdī, kad Eiropa izies no krīzes, mums ir jābūt labākiem un labāk gataviem dzīvē nekā pirms krīze uzsākās. Mums ir jārunā par kohēziju, par solidaritāti. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka atcerēties, ka mēs nevarēsim uzlabot nodarbinātības rādītājus, ja mēs turpināsim marginalizēt un ierobežot visu iedzīvotāju grupu pieeju darba tirgumu. Tāpēc mums ir jāmēģina labāk koordinēt visi instrumenti, kas ir pieejami darba tirgus atbalstam. Mums ir nepieciešama spēcīgāka Eiropa un Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka vissvarīgākais ir kopības sajūta. Paldies, turpina prieksēdētājs. Un tagad lēna eka vienu minūti. Paldies, prieksēdētāja kungs. Runājot par psiholoģiju, tad šobrīd ir ārkārtīgi daudz, kuru mēģina negatīvi runāt par Kyoto līgumu un par to, kas notiks pēc pāris nedēļām Kopenhāganā. Es ļoti labi atceros, kā tas bija, kad mēs runājam par klimāta mērķiem Eiropā. Mēs runājam, ka šajā parlamentā ir jāizvirza klimata mērķi, un tomēr visi bija pesimistiski, un visi teica, ka tas neizdosies, bet galu beigās mums izdevās. Tieši tas pats attiecās arī uz klimata pakotni. Visi teica, ka nekas mums neizdosies, jo patiesībā vai tad jūs nesat pret klimata mērķiem? Es vēlētos pamudināt Zviedrijas prezidentūru turpināt savu konstruktīvo darbu un labās sarunu vešanas spējas, jo ja mums neizdosies visiem uz visu, visiem parakstīt saistojas Kopenhāgenes mērķus, tad mums nekas neizdosies. Es uzskatu, ka divu grādu eh, klimata eh, izmaiņa, tātad gaisa temperatūras palielināšanās ir iespējama. Jūs runājāt, ka cilvēki ir iedalām divās grupās, kuri vienmēr visu, ko kritizē, un kuri vienmēr ir pār. Un es ceru, ka mēs neesam pirmajā grupā. Paldies! Paldies, mīļie kolēģi! vārdi Džināko kundzē uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, dzirdēju, ko teica prezidentūra par ekonomikas krīzi, bet ir ļoti skaidrs, ka stabilitātes pakts arvien vairāk valstīs nevar tikt piemērots. Un uh, mēs to nedrīkstam pieļaut, ka tas izaug par tādu vērtību un pamatprincipu krīzi. Ir ļoti pareizi tas, ko teica prezidentūra, mums ir jāņem arī vērā tas, ko šeit var sasniegt. Mums ir arī jāpierunā ASV pievienoties Kopenhāgenai. Deviņus gadus pēc krīzes pēc Nīcas līguma un neatbildēšanas iznicinājuma jautājumiem novedis pie tā, ka situācija nebatrisināsies. Bet tagad nav būtiski, kādi ir līkumi, kādas institūcija, bet kādas personības to īsteno. Un uh, mums šeit ir liela atbildība, kas mums jānes. Īpaši raugoties uz Eiropas komisiju un arī uz to, kas būs augstais pārstāvis. Visu Eiropas Savienības valstu vārdā viņš runās. Un kas vadīs Eiropas Savienības prezidentūru. Tie ir jautājumi, kas eh, daudziem no mums mm, tādā veidā netika uzdoti. Es piedarēju konventam. Mēs īstenībā gribējām, lai komisijas priekšēdētājs uzņemtos augstā pārstāvja lomu. Tas arī būtu saprātīgi, jo komisijas prezidents uh, ieņem koordinējušu lomu attiecībā pret padomi. Un tādējādi var izvērties no interešu konfliktiem. Mēs ceram, ka komisijas prezidents attiecīgi padomis prezidents sasniegs attiecīgi koordinācijas starp dalību valstīm, lai šīs abas institūcijas tādā veidā var sadarboties, ka kopienas metode neciestu, jo tā vairākus gadus jau sev ir pierādījusi. Paldies, darbie kolēģi! Vārds tagad ir uh, Aurēkī uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka e, Čehijas risinājums bija pietiekams risinājums, varbūt ne perfekts, bet vislabākais risinājums, kas bija nepieciešams, lai atrisinātu sarežģītu problēmu. 2010. gadā, manuprāt, mēs varam gaidīt lielu gadu. Eiropas Savienība būs jauns, jauns, jauns komisāru sastāvs, jauna Eiropas Savienības vadība, jauna tiesiskais status Eiropas Savienībai Tā nebūs vienkārši atsevišķa darībvalstu summa, bet tā pati būs juridiska persona. Tagad ir jāparaugās, kāda mums iespēja kaut ko darīt, un mums ir arī griba un vēlme kaut ko darīt. Es domāju, ka Eiropai ir jāpārvar nacionālisma tieksmes, ja tā vēlas tikt uz priekšu. Ja mēs paraugāmies, kā mēs tikām uz priekšu pirms desmit gadiem, kā mēs risinājām programmas, kā raugoties uz visām problēmām, tad ir jāsaka, ka daži jautājumi ir steidzami. Komisāriem decembrī eh, eh, sastāvam ir jābūt pieņemtam, apstiprinātam Strasbūrā decembrī, kas ir svarīgi. Nākamā prezidentūra janvāri var sākties ar jauno ceļu. Un tad es patiešām gribu uh, uzdot jautājumu, kas vai kāda mērķa labad Eiropas Savienība. Eiropas Savienībā ir kopīga balss, spēcīga balss, lai pārstāvētu to, ko mēs pārstāvam, kas mums ir raksturīgs. Tas ir sabiedrības modelis, tiesiskais modelis, kas eh, var būt kā par augstu visai pasaulē. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Šmita kungs, paldies, Zviedrijas prezidentūra var īstenībā būt apmierināta ar to, ko tā ir sasniegusi. Mums ir institucionālas dabas jautājumi, kas tiek risināti. Arī pat Vaclavs Klaus bija, eh, bija gatavs spērt vairākus soļus uz priekšu. Uh, un panākties mums pretī. Tagad mēs raugāmies uz Lielbritāniju. Kopenhāgenā sanāks kopā daudzi vadošie politiķi. Šeit ir runa par atbildību, par zemes sasilšanu un par to, kas ir jādara, lai arī ekonomika veiktu to, kas te ir jādara. Pagājušo nedēļu daudz runa bija par ārlietu ministru par prezidentu, visi šie jautājumi vēl pagaidām ir neatrisināti. Un visa šī slepenība ir tā drusku nepatīkama. Un tā ir ļoti sāpīga demokrātiskā Eiropai. Paldies Šmita kungam. Pusotra minūte Kelam kungam. Prezidentam. Priekšsēžkungs eh, trīs punktus gribētu uzsvērt. Eh, Lisabons līgums spēkā stāšanos Eiropas Savienībai vairāk nekā jebkad. Uh, iepriekš ir vajadzīgas efektīva ārlietu un drošības politika, kas ir balstīta solidaritātē. Tikai šāda politika var novērst to, ka Šreder Putina darījumi tik atkārtotos nākotnē. Otrkārt, mums ir jāsaprot, cik svarīgi ir šajā jaunajā situācijā e, joprojām spēcīga komisija, kas var uzņemties atbildību par Lisabonas līgumu implementāciju. Treškārt, Mums ir vajadzīga drosme atbalstīt personības jaunajiem, jaunajos amatos. E, tādas personības, kas e, ilgtermiņā domā par Eiropas vērtībām un mērķiem. Tātad, lai stātos pre, pretī jauniem izaicinājumiem, Eiropas Savienībai vajadzīgi tāda valsts vīra kā Adenauer, Šumans, De Gasperi un uh, Eh, raudzīsimies uz viņiem bez aizspriedumiem. Šie eh, valsts vīri var arī tikt atrast jaunajās dalībvalstīs, kuras noteikti būtu jāpārstāv jaunajā trojkā. Vaclavs Havels mums šodien teica, ka Eiropa ir mūsu dzimteņu dzimtene. Un balstoties uz šo sapratni, es domāju, mums izdosies arī, mums būs panākumi Lisabons līguma ieviešanā. Paldies! Paldies, eh, Kelama kungs! Tādēļ sāksim ar brīvā mikrofonu procedūru. Vārds kolēģies Andrē Kalnietei. Par to, kāds prieks, ka Lisabonas līgums beidzot stāsies spēkā, un par to, kādam ir jābūt Eiropas prezidentam, jo prezident nenozīmē, ka Eiropas, Eiropas padomu nenozīmē prezidēt Eiropu Tas nozīmē būt kopā ar Eiropas Savienības dalību valstīm, dalību valstu vadītājiem, atbalstīt un veicināt, lai nostiprinātu Eiropas Savienības lomu um, starp vadošajām rītdienas globālajām uh, valstīm. Un es gribētu teikt, ka Latvijas bijusī prezidenta Vaira Vīta Freiberga, viņai piemīt visas tās personīgās līderi īpašības un politiskā līderi pieredze, lai viņa kļūtu par sekmīgu Eiropas padomas prezidentu. Viņas liktenis simbolizē mūsu sadalītā kontinenta vēsturi. Bēgle pēc otrā pasaules kara. Viņa atgriežas Latvijā, tiklīdz mūsu valsts atkal ir brīva. Viņa atgriežas, lai kļūtu par valsts prezidentu. Un viņas prezidentūras astoņos gados Latvija kļūst par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti. Vairavīķa Freiberga ir pārliecināta Eiropas pilsoni, augsti izglītota un spēcīga personība, kas dziļi izprot Eiropas nākotnes izaicinājumus. Viņa noteikti spēs pieņemt nepopulārus lēmumus, arī tad, ja tas būs nepieciešams. Paldies! Paldies! Eh, Nākamais būs Baģikungs, bet es gribu jūs uh, ļoti lūgt uh, ievērot runāšanas laiku minūti neilgāk. Paldies! Priekšsēdes kundze. Uh, Ungārija bija pirmā, kas ratificēja Lisabonas līgumu, un es gribētu visu Ungāru vārdā apsveikt Zviedrijas prezidentūru ar lielisko darbu. Uh, Un uh, mūsu parlamenta priekšsēdis ir Čehiju draugs. Čehijas prezidents mums sagādāja daudz grūtības, bet tās izdevās pārvarēt. Tagad tiks veidots jaunas struktūras, mēs ceram, ka tās ātri nostiprināsies, lai mēs varētu ķerties pie īstiem darbiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka Lisabons līgums uh, skaidri definētu arī minoritāšu tiesības. Un es gribētu aicināt Valstrēms kundzi rūpēties par to, lai būtu garantijas, ka nākamais komisārs tradicionālo minoritāšu tiesības tiešām aizstāvētu un arī iecerētāju tiesības. Tagad Megines skundz minūte. Paldies, priekšsēdus kundz. Īrijā. Ja Eh, mums bieži tiek jautāts, vai jūs tagad priecājieties, ka Lisabonas līgums ir ratificēts, un es viņai, viņiem saku godīgi nē, tādēļ, ka eh, ceļš bija tik garš un grūts, ka tagad ir tikai tāda atvieglojuma sajūta drīzāk. Eh, bet eh, mēs arī saprotam, ka īstais darbs tagad tikai sākas, un ka tas nav nemaz viegli atrast pareizos, pareizās personas šiem svarīgiem amatiem, kas tagad tikuši radīti. Man ļoti žēl, ka eh, šis viss process ir novilcinājies, jo tā arī institūcija nostiprināšana aizkavējās, un mums ir tiešām daudz svarīgi darbi, bet labāk varbūt, ka iesākam tā palēni, bet atrodam īstos cilvēkus šiem amatiem, un šie augstie amati ir svarīgi, un eh, tie būs vajadzīgas personas, kam, kas ir apņēmības pilni, un kas ir gatavi Eiropas Savienību uh, uzlabots. Un man jāsaka eh, Barozo kungam pilnīgi taisnība attiecībā uz stiprām institūcijām. Ieklausieties eh, parlaments sacītajā, mēs esam vistuvāk eh, vēlētājiem, mēs esam tieši ievēlēti. Paldies, Meginesas kundze. Tagad Lonkungs minūte. Paldies, priekšsēdes kundze. oktobra Eiropadomē e, tika panākt vienošanās attiecībā uz to, kāda būs Eiropas pozīcija Kopenhāgenes konferencē, un Rumānija jau izpērus solis, lai samazinātu siltumnīcas gāžu izmešus. E, taču viss mūsu centieni tikai tad būs panākums, ja būs arī globāla vienošanās. Eiropas Savienībai ir jābūt ambiciozākiem mēķiem nekā 20% samazinājums. Un mums ir arī jāizver zinām minimālie eh, noteikumi attiecībā uz eh, šo nākamo vienošanos panākumo. Piemēram, tai jābūt obligātai. Un eh, tiem pienākumiem, ko uzņems citas valstis, ir jābūt salīdzināmiem ar tiem, kurus uzņemsies ES, un arī attīstības valsts ir jāiesaist vienošanās. Paldies, nākamā būs Hautalas kundze. Paldies, priekšsēdas kundze. Šajā mirklī šajā zālē mums ir interesanta konstelācija, jo visas trīs institūcijas pārstāv sievietes. Malmstrēma pārstāv prezidentūru, Valstrēma eh, komisiju un jūs eh, pārstāvēt parlamentu eh, priekšsēdus kundze. Un es vēltos, ka arī turpmāk mums būtu sievietes vadošos amatos regulāri un lielākā skaitā. Es zinu, ka Valstrēmas kundze un Valis kundze ir interesantu iniciatīvas startējušas, ko atbalsta dažas vadošas parlamenta deputātas. Viņas ir rakstījušas vēstuli Barozu kungam ar aicinājumu nodrošināt uh, labāku sieviešu pārstāvniecību komisijā un citos augstos amatos. Eh, komisija varbūt saprot mūs, bet dalība valsts vispār neko nedara šajā virzienā. Eh, mūs nevar pārstāvēt tikai vīrieši. Paldies. Paldies arī par šiem vārdiem, un tagad Fāskas kungs minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu paust savu atbalstu mm, prezidentam Klausam un Čehijas eh, republikas nostājai. Un eh, Vācijai nācās gaidīt uz konstitucionālās tiesas lēmumu, tāpat arī bija situācija ar Klausa kungu, un es domāju, ka viņš rīkojās ļoti atbildīgi kā valsts pārstāvis un vadītājs. Uh, jo eh, viņam nebija pilnīgs pārliecības par likumību, tādēļ viņš arī vērsās pie tiesas, lai tā, eh, teiksim, paustu savu nostāju. Es gribētu teikt, ka Lisabonas līgums stājas spēkā ekonomiskās krīzes brīdī Eiropā, un patreizējie valdību lēmumi kas tiek pieņemti, lai cīnītos pret ekonomikas krīzi, nav iedarbīgi. Tādēļ, domāju, turpmāk mums ir jārīkojas saskaņotāk. Mēs nedrīkstam pieņemt sasteigts lēmums kas neveicina darba vietu radīšanu un ekonomikas attīstību. Tādēļ es domāju, ka jaunajā komisijā mums ir nepieciešami eksperti un profesionāļi. Paldies! Žurī kundze, viena minūte. Jā, es esmu pārliecināta, ka mēs eh, ar Lisabonas līgumu esam sasnieguši labāku Eiropu, kas eh, balstās uz stabiliem pamatiem un kur mēs varēsim labāk uzmanību pievērst pilsoņu problēmā. Bet mums ir jāuzdod jautājums, kādu cenu mēs par to esam samaksājuši. Jo situācija ir tāda, ka mūsu vērtības vienmēr nav ievērotas, un pragmatisms ir uzvarējis attiecībā pret mūsu vērtībām. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir sekojuši Čehijas prezidenta lūgumam. Viņš arī uh, atsaucas uz Beneša dekrētiem, un es gribētu šajā saistībā atgādināt to, ka ļoti daudzi Ungāri un Vācieši piespiedu kāra tika evakuēti, viņiem tika atņemti īpašumi, un uh, tagad ir situācija, kas uh, nav pieņemama ne no juridiska, ne no politiska viedokļa, ne no morāla viedokļa. Ja mēs šos dokumentus saistām ar kādas valsts iestāšanās nosacījumiem, kā piemēram Horvātijas iestāšanās nosacījumi. Tas ir ļoti slikts piemērs, un es domāju, ka mēs to nevaram pieņemt. Es ļoti nožēloju, ka tāda ir situācija. Paldies! Thank you, madam. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Es apsveicu to, ka Eiropa doma ir apstiprinājusi Baltijas jūras stratēģiju. Tas ir modelis, ko Eiropas Savienībai vajadzētu realizēt arī Donavas reģionā, veicinot uh, ekonomisko attīstību šajā reģionā un lai nodrošinātu arī Eiropas Savienības vispārējo konkurētspēju. Eiropas Savienībai ir jāpiedalās eh, Kopenhāgenes konferencē kā līderei cīņā pret klimata izmaiņām. Eiropas Savienība vienpusēji uzņēmās saistības attiecībā uz 2020. gadu mērķu sasniegšanu un klimata pakotne uh, varētu kļūt arī par saistošu likumdošanu. Un es ierosinu Eiropas Savienībai pieņemt uh, atbilstošo likumdošanu, lai nodrošinātu ekoefektīvas ekonomikas realizēšanu. Tāpat, es domāju, Eiropas Savienībai būtu jāveic savi pasākumi. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai ir jāveicina investīcijas rūpniecībām, publiskajos pakalpojumus radīt jauns darbvietas. Paldies! Gāles kundze. Tātad elnök asszony, Malmström asszony, Malmström asszony. Priekšsēdētājs kundze. Malmströms kundze. Valsturomas kundze. Ir pagājis jau 20 gadi, kopš ir kritis uh, eh, dzēles priekškars, bet uh, daudz kas nav īstenots. Arī politiskajā domā, domāšanā daudz kas nav mainījies un ticis īstenots. Mums uh, bieži vien tādi veci kompleksi. Atcerēsimies Ungārijas demonstrācijas kur uh, visas cilvēku tiesības tika uh, sabritās kājās pirms diviem gadiem, un jaunies dalība valstīs vēl joprojām pastāv cilvēku tiesību ierobežojumi. Jums kā minoritāte īstenībā nav nekādu iespēju. Lisabonas līgums. Tur ir noteikts kompetences, mums uz to ir jāsagatavojas, lai mēs cilvēktiesību jautājumās tiešām kļūtu kompetentāki. Un uh, ir jābūt jaunam dokumentu kopumam, kurā tiktu ņemta vērā uh, minoritāšu tiesības, valodu tiesības. Šajā jomā vēl daudz kas ir jādara. Neatrisinātās problēmas ar minoritātēm. Gan šeit, gan komisijā. Mums ir atbildība atrisināt šos jautājumus un atbalstīt eh, tos, kuri vēlas atrisināt šīs problēmas. Paldies. Tālāk, Kelska kungs, lūdzu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 pieņemts un apstiprināts. Un tad atliek tikai cerēt, ka tas stiprinās Eiropu nākotnē, bet patreiz mums ir nepieciešami ieviešanas pasākumi, un mums ir nepieciešams izstrādāt sadarbības mehānismu starp Eiropas vadītājiem, kuri arī uzņemtos atbildību par jaunās Eiropas vīzijas īstenošanu. Un personālī jautājumi nedrīkst aizēnot Eiropas nākotni. Šeit es domāju cīņu pret eh, bezdarbu darbu un uh, stingrākas uzraudzības realizēšanu attiecībā uz finanšu institūcijām. Krīzes laikā mums nevajadzētu pieņemt lēmums par to, cik daudz naudas uh, mēs tērēsim cīņā pret klimata pārmaiņām. Tas ir nevietā ekonomisko problēmu uh, risinājumu meklējumu patreiz ir svarīgāki. Paldies! Kelija kungs lūdzu. priekšsēdētājs kundze. Man ir liels uh, gods uh, runāt šodien, kad mēs svinam 20. Uh, gada dienu kopš Berlīnas mūra krišanas un atzīmējam Lisabonas līgumu pieņemšanu un jūtos īpaši privileģēts, jo īrija nobalsoja ar 67% balsu par Lisabonas līgumu. Es domāju, ka tas ir vēlreiz apstiprinājums Eiropas veiksmīgam darbām. Un es ceru, ka nāk, cilvēki eh, redzēja arī to, kā sabruka PSRS un eh, daudz lietas ir izmainījušās manā valstī, kad tur tiek iedibināts miers kara vietā. Es gribētu norādīt uz Eiropas Savienības lomu, piedāvājot atbalstu un um, nākotnes redzējumu tajām, tām valstīm, kurās patreiz vēl notiek kara darbība. Ja runājam par augstā pārstāvu funkcijām, tad mums būtu arī jādomā par šī amata nosaukumu, jo prezidents nav tikai prezidents, bet viņš ir arī priekšsēdētājs, jo ir pārāk daudz prezidenta sabiedrībai, tas var tikai jaukt galvu. Paldies! Mičel kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms gribētu teikt, ka man bija liels prieks Stokholmā piedalīties attīstības dienās, un es gribētu apsveikt prezidentūru par veiksmīgo šī pasākuma organizāciju. Es nesen piedalījos debatēs um, īrijas. Um, raidstacijas programmā, kurā gāja runa par to, ka mēs nesamazinām finansējumu attīstības valstīm šajā ekonomiskās krīzes laikā. Es gribētu teikt, ka mēs varam finansēt gan uh, savu ekonomikas atlapšanu, gan arī attīstības uh, valstu problēmu risinājumus. Protams, uh, mūsu iekšzem, iekšējie jautājumi ir svarīgi, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka katru gadu 11 miljonu bērnu mirst jaunatīstības valstīs, jo tur trūkst medikamentu, ko, kurus mēs izmantojam jau 30 gadus. Tā kā es gribētu, lai šis finansējums tomēr tiktu saglabāts, un tam ir jāpaliek par vienu no mūsu galvenajiem mērķiem. Paldies! Paldies, Rivelīnī, kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības padomas priekšsēdētāja vai prezidenta ievēlēšana 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas ir reāls jaunas un reāls Eiropas sākums. Tika nojaukta betona siena, bet tā simbolizēja arī tirāniju, tā simbolizēja uh, aizspriedumus. Un tik daudz cilvēki Austrum Eiropā bija izolēti no rietumu pasaules, bet tagad ir jādomā, ko darīt tagad, jo ir radusies jauna siena, ir uz, uh, radusies siena starp uh, trūcīgajām un bagātajām valstīm, starp pasaules ziemeļiem un dienvidiem, starp valstīm, kas ražo idejas un valstīm, kas ražo produktus un preces. Šādas sienas var novest pie kardarbības, un tādēļ, ievēlot cilvēkus tik svarīgos amatos, kā piemēram Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs, mums vajadzētu nodrošināt atklātību, būtu jāinformē Eiropas parlaments un Eiropa kopumā par to, kas Eiropas Savienības padomē tiek darīts, ko viņi vēlas panākt. Ja jūs gribat nojaukt sienas, kas sašķeļ mūs šodien, var sašķelt nākotnē, tad mums ir jārīkojas atklāti. Paldies! Paldies! Lūdzu, ne pārtērējat jums atvēlēto runāšanas laiku. Un pēdējais uzstāsies ir Andriju Bronskungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Kunze. Lielbritānijas opozīcijas vadītājs pievērs uzmanības to, ka būtu nepieciešams atkārtoti vēst sarunas par atsevišķām Lisabonas līguma sadaļām. Viņš arī paziņoja par suverenitātes likumu ieviešanu, kas paredzētu referendumu organizēšanu turpmāko līgumu gadījumā. Protams, eh, turpmākās valdības var atcelst šādus lēmumus, bet vai padomu komisija piekritīs, ka konservatīvā uh, vadītāja plāni mm, uh, ir uh, nepamatoti? Bet es domāju, ka viņi varētu tikpat labi izlemt par apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši Eiropas parlamenta paziņojums. Tagad došu vārdu Māms Rems kundzei. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, tās bija ļoti interesantas debates, un es gribētu jums teikt paldies par jūsu komentāriem. Prezidentūra priecājas par to, ka Lisabonas līgums beidzot ir ticis ratificēts 27. dalību valstīs. Tādā veidā mēs eh, panāksim efektīvāku, demokrātiskāku Eiropu un kopumā arī ieņemsim būtiskāku lomu starptautiskajā pasaulē. Par to mēs ļoti priecājamies. Es atbalstu tos, kuri teica, ka varbūt ka tā ir nejaušība, kā vienu nedēļu. Un tieši tajā pašā nedēļā mēs uh, savienam gan Berlīnas mūra krišanu, komunistiskās diktatūras beigas, 20 gadus svinības un arī Roberta Šūmana uh, uzvaru pāri Stalinu un Lisabonas līguma ratificēšanu. Runājot par Čehijas republiku, es šeit gribētu apstiprināt Dafa kunga jautājumu. Es gribētu teikt, ka Čehija nesaņēma iespēju izstāties um, no attiecīgās hartas, un tas neatiecās, tas, tas tikai ierobežo to, kā Eiropas tiesa var izmantot uh, šīs normas. Un, protams, pēc tam komisija un arī Eiropas Savienības tiesa varēs interpretēt uh, likumu piemērošanu, ja radīsies konflikts. Kā jau premjerministrs iepriekš teica, konsultācijas ar viņu 26 kolēģiem patreiz notiek, darbs ir nopietns. Un Viņš jau ir uzaicinājis savus kolēģus uz darba vakariņām nākamās nedēļas ceturtdienā, un vēl ir pāragri runāt par kandidātu vārdiem. Es arī lasu avīzes, un es esmu dzirdējusi tādus vārdus, kurus jūs negribētu redzēt un dzirdēt, arī tādus, ko jūs gribētu. Man šķiet, ka es pamanīju arī divus uh, um, pieteikumus, uh, uh, kandidatūru pieteikumus šeit jūs varat tos oficiāli vēl iesniegt, bet, protams, es arī dzirdēju jūsu bažas par reģionālo līdzsvaru, par dzimumu līdzsvaru. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo mums vajadzētu spēt parādīt Eiropas pilsoņiem, ka Eiropu nevad tikai un vienīgi vīrieši, bet, kā jau premjerministrs teica, um, ir tikai divi amati un uh, ir ļoti grūti atrast kandidāts, kas atbilst visām izvirzītajām prasībām, bet mēs uzklausīsim arī jūs ieteikums, kas attiecās uz augsto pārstāvi. Šī persona realizēs uh, to ietvaru, par kur mēs esam lēmuši saistībā ar um, ārējās rīcības dienestu. Un uh, šis ietvars uh, tiks uh, piedāvāts padomē apstiprināšanai nevēlāk uh, kā nākamā gada aprīlī. Bez tām augstais pārstāvs tiks uzklausīts arī šeit parlamentā. Uh, šī amata. Uh, šī, šajā amatā esošai personai būs jāatskaitās parlamentam par realizēto politiku. Eh, Marita Ulfskom, kur eh, bija iepriekšējā telpā, es gribētu atbildēt viņai, ka Zviedrijas prezidentūra nav atteikusies no saviem mērķiem attiecībā uz tā saucamajām atkāpšanās stratēģijām. Mums ir ļoti svarīgi saglabāt šo redzējumu par eh, mērķiem, kas attiecās uz, istā, uz, uz šīm stratēģijām izējai no krīzes, tad mums vajadzētu atcerēties, ka ja mēs pieņemsim un apstiprināsim neatbilstošus budžetus, tad tas visvairāk skars neaizsargātās iedzīvotāju grupas un visvairāk cietīs tās valsts, kurās ir augsts bezdarbs. Tieši tādēļ vēl ir pāragri īstenot šo stratēģiju izējai no ekonomikas krīzes. Uh, bet mums ir jānodrošina ilgspējīga ekonomika, ko mēs varētu atstāt arī nākamajām paudzēm. Un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze par klimatu. Mēs neesam uh, pazeminājuši savus mērķus vai ambīciju līmeni. Mēs dienu un nakti cenšamies pārliecināt savus partnerus, un mēs uh, cenšamies viņus um, tā būtu savā pusē. Ir notikušas ļoti daudz sanāksmes, vēl daudz tiek plānots, kaut arī līdz Kopenhāgenes konferences ir atlikuši tikai 25 dienas. Mēs saprotam, ka ļoti daudz lietas notiek daudzās pasaules valstīs. Tas ir iedvesmojoši, bet ar to nepietiek, ja mēs gribam sasniegt šo mērķi par um, divu grādu temperatūras palielināšanos. Uh, Tālāk par šīm normām. Jā, tās nav tiesiski saistošas. Mēs varam teikt, ka mēs uz to tiecamies un ejam, bet tas tā nenotiks, jo daudz partneri norāda to, ka viņi vēl nav gatavi šādam solim. Eiropa ieņem vadošo lomu, un mēs joprojām strādājam pie ļoti ambicioza līguma ar nepārprotamu tiesisko ietvaru, kas uh, paredz visu partneru līdzdalību, kā arī esam iecerējuši noteiktu grafiku. Mērķis ir aizstāt Kyoto ar uh, saistošu līgumu. Un es gribētu pateikties parlamentam par ieguldīto darbu, kā arī gribētu teikt, ka pēc Kopenhāgenes konferences nekas vēl nebūs beidzies. Eiropa ir avangardā, mēs turpināsim saglabāt šādu pozīciju, mūsu ambīcijas ir lielas. Un mēs esam gatavi dot savu ieguldījumu un būs arī šī globālā uh, sadalījuma formula, kas būs atkarīga arī no patreizējo emisiju līmeņa, bet uh, dalībvalsts vēl patreiz nav gatavas atklāt konkrētos skaitļus, jo mēs gribam turpināt izdarīt spiedienu uz pārējiem partneriem, jo arī mēs gribētu redzēt, lai tās dod savu ieguldījumu. Tā kā mēs strādājam ikdienu, ik brīdi, uh, un es gribētu pateikties jums par iedvesmojošiem vārdiem, un mēs noteikti arī turpināsim sastrādāties ar parlamentu šajā un citos jautājumos. Paldies! Uh, Priekšsētāja vietniece kundzei vārds lūdzu. Comme la ministre suédoise a parlé français et anglais. Es, uh, uh Zviedrijas ministre uh, Man laikam būs jārunā zviedru valodā, bet paldies. Es eh, runāšu tiešām zviedru valodā. Bija ļoti daudz svarīgi punkti, kas šodien tika izklāstīti. Jaunā līguma teksts. Šeit, eh, protams, tam ir jāatbilst īstenībā, realitātei, kas mainās Lisabonas līguma teksts būs uh, vadošs, lai pieņemtu lēmumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, lai cīnītos pret ekonomikas krīzes sekām vai arī pret uh, bezdarba apkarošanu, lai arī risinātu migrācijas problēmas. Ļoti daudz ar to ir saistīts. Par to jau daudz arī runāja. Protams, ka tam ir saist, saistība arī ar īstenošanu. Ar līkumu īstenošanu, kuru tie cilvēki, kurus mēs šeit pārstāvam, vēlas. Un ļoti daudz tiek runāts par šiem augstajiem posteņiem, kas tagad ir jāizpilda. Es vismaz uzskatu, ka būtu pareizi uh, Uh, lai arī sievietes būtu pārstāvēt šajos augstajos amatos. Un es gribētu tikai pateikties, ka jūs atbalstījāt komisijas priekšsēdētāju un, protams, um, mums uh, jāraugās, lai tas viss būtu demokrātisks process. Tas ir ļoti būtiski. Un es domāju, ka arī dalību valstīm ir iespēja piedalīties šajās sarunās, un es domāju, ka mums ir kompetenti un ļoti čakli da, kandidāti un kandidātas arī sievietes, kas piedalās šajā procesā. Un es domāju, ka vairākums no Eiropas iedzīvotājiem ir par šādu procesu. Un, kā jau es teicu, mums ir ļoti vajadzīgi demokrātiski procesi. Demokrātija nav nekas, kas vienkārši nokrīt no debesīm, kas mums iekristu klēpī. Bet demokrātija ir kaut kas, par ko mums ir jācīnās atkal un atkal, gadu no gada no jauna. Sadarbība ar Zviedrijas prezidentūru, un eh, es gribētu par to arī pateikties, par Zviedrijas prezidentūras darbu, sadarbība ārkārtīgi laba, un eh, mēs eh, esam noteikuši vairākas jaunas stratēģijas. Komisija šodien pieņēma lēmumu, kā Barozo kungs jau teica, par pirmo pasākumu, ko mēs vēlamies šeit veikt. Tur ir runa par pilsoņu iniciatīvu. Tā ir zaļās grāmatas pārskatīšana plašā mērogā. Es domāju, ka mēs līdz janvāra beigām saņemsim arī atbildes, un mēs to varēsim ļoti ātri izdarīt, un droši vien, ka to varēs arī uh, pārlūkot arī ļoti ātri parlamentā, un tad šo iniciatīvu mēs jau pirms nākamā gada beigām varēsim īstenot. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs pierādījums tam, kā mēs eh, šīs jaunās iespējas un jaunos pāntus, ko mums sniedz Lisabonas līgums, patiešām varam īstenot, piemērot, lai pilsoņiem būtu lielāka ietekme. Sarunas par klimatu pārmaiņām, šie jautājumi ir jau ļoti bieži pārunāti par to daudz, kas ticis teikts. Un, protams, šis jautājums ļoti svarīgs. Īpaši svarīgi ir tas, lai sarunu procesā mēs runātu vienā balsī un lai mēs būtu par vienu spēcīgu un saistošu līkumu. Protams, ka mēs arī zinām, ko šeit vēlas mūsu partneri, kāda būs viņu argumenti, Noslēgumā es gribētu vēl teikt, ka noteikti arī darbs arī pēc tam turpināsies pie Lisabonas līguma. Es domāju, ka mēs ļoti labi sadarbosimies un komisija labprāt uzklausīs parlamenta nostāju. Mēs uh, attiecību uz līgumu esam ļoti atklāti savā nostājā, un mēs eh, pēc iespējas labāk to mēģināsim īstenot. Paldies, vicepriekšētētājs kundze. Līdz ar to mūsu debates par šo jautājumu mēs varam pabeigt. Mēs pārējām pie nākamā jautājuma mūsu darba kārtībā. Padoms un komisijas paziņojumi par Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi 2009. gada 18. novembrī Stokholmā.